jāaizsargā. Lielas paldies! Līdz ar to viens minūtes uzstāšanās ir beigušās, un mēs varam pievērsties nākamajam darbu kārtības punktam, un tas ir Angelīlī kundzes ziņojuma īsa prezentācija. Angelīlī kundzes ziņojums ir par ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilaksi. Dotu vārdu Anšelīlī kundzei. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Eh, šis ziņojums ir jāskata eh, starp eh, paudžus solidaritātes un Eiropas veselīgas nove, novecošanas gada ietvaros un kontekstā. Eiropas Savienība sastopas ar virkni izaicinājumiem, ieskaitot arī iedzīvotāju novecošanos vairāk 87 miljoni uh, cilvēki ir vecāki par 65 gadiem, un pie, pār par 50 miljoniem no tiem ir sievietes. 3,1 procents uh, no šo, šīs iedzīvotāju grupas, eh, salīdzinot ar kopējo iedzīvotāju skaitu, ir sievietes. Un sievietes dzīvo ilgāk kā vīrieši bet e, tās arī cieš no dažādām hroniskām saslimšanām, e, kas pamazina, e, samazina dzīves kvalitāti. Kardiovaskulārās slimības ir uh, viena no slimību grupām. Daudz maldīgi uzskata to par vīriešiem raksturīgu slimību. Arī uh, kustība aparāta eh, slimības, deģenerati, nervu deģeneratīvās saslimšanas, depresija, cukura diabēts un tā tālāk. Un eh, trūkst preventīvu pasākumu šo slimību apkarošanā. Ir ļoti grūti eh, pierakstīties pie speciālistiem, lai saņemtu diagnostikas pārtikas palīdzību, ir ļoti lielas rindas, un vecākas sievietes ļoti bieži atgrūž no uh, profesionālas palīdzības meklēšanas. 78,5% eh, sieviešu, kas vecāks par 65 gadiem, dzīvo vienas eh, tās, šīs sievietes pakļauts arī lielākam nabadzībā nokļūšanas riskam - 24,5% šo sieviešu ir pakļautas riskam, eh, ir pakļautas nabadzības riskam. Daļa no šīs problēmas rodas eh, darba atalgojuma atšķirību dēļ, jo sievietes dzīves laikā pelna mazāk nekā vīrieši. Arī uh, nodarbošanās izvēle e, spēlē savu lomu, jo sievietēm ir daudz vairāk jādomā par ģimenes un darba dzīves saskaņošanu. Līdz ar to sievietes iemaksā mazākas pensiju iemaksas, kas e, rezultātā noved pie daudz zemākām pensijām, kas neļauj varbūt vienmēr pilnvērtīgi saņemt veselības aprūpas pakalpojumus. Šīs problēmas jārisina gan Eiropas, gan vietējā, gan nacionālajā līmenī. Ir jāveicina uh, veselīgu dzīvesveidu, lai panāktu uh, veselīgu novecošanas procesu, nodrošinot augstvērtīgus veselības aprūpas pakalpojumus saslimšanu gadījumā. Jāinvestē in, uh, arī uh, prevencijas pasākumos. Uh, ļaujot cilvēkiem palikt neatkarīgiem pēc iespējas uh, ilgāk. Vajadzētu veikt arī skrīninga eh, procedūras eh, virknē raksturīgāko saslimšanu. Tas var dot savu ieguldījumu slimību profilaksē. Profilaks, kā jau teicu, šeit ir izšķiroši svarīga. Mm, tas eh, pirmkārt attiecas uz fiziskās aktivitātes veicināšanu, atteikšanos no alkohola un tābakas lietošanas veselību mm, ievērojot veselīgu uzturu pamatprincips un tā tālāk. Un noslēgumā es vēlētos sacīt, ka ir svarīgi nodrošināt, lai vecākie cilvēki varētu spēlēt aktīvu lomu sabiedrībā, izvairīties no marginalizācijas un depresijas. Lielas paldies, Anģelīlī kundze! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir pieci runātāji pieteikušies. Lohankungs, lūdzu. Paldies! Starp 600 eh, miljoniem iedzīvotāju Eiropā, kas saskaļas ar multiplāru uh, eh, sklerozi, uh, vairums ir sieviešu. Tas ir, tā ir viena no neirodeģeneratīvajām slimībām. Un īpaši tās skar vecāku atgājumu sievietes, kā jau pieprasīju rakstiskajā deklarācijā, kuru ierosināju šogad. Eiropas komisija ir jāveicina vienāda pieeja veselības aprūpas sistēmai un uh, sievietēm, cilvēkiem, kas cieš no šīs slimības. Komisija ir jāizvērš salīdzinošie pētījumi, jo man no mūsu puses dalībvalstīs. valstīs Ir jā, jānodrošina īpaša apmācība un certifikāti medicīnas māsām, kas būtu izglītot šai ziņā. Ir jāveido arī īpašas kampaņas katrā valstī. Paldies! Kā kundze? Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eiropas gads aktīvām vecumdienām un pauģu solidaritātei. Š šis gads bija veltīts tieši šīm tēmatiem, tāpēc mēs aicinām Eiropas komisiju pieņemt pozitīvu nostāju pret vecāku gadagājumu cilvēkiem un veicināt labāku eh, iedzīvotāju informētību par vecumdienām, par eh, to, ar kādām problēmām vecumdienu cilvēki Aha, eh, saskaras. Vairums sieviešu vecumā virs 65 gadiem dzīvo vienas. Uh, bieži vien uh, ģimene ir tikai viena vien uh, vecā gadgājuma sieviete, un lauka apvidos veselības aprūpe ir īpaši apgrūtināta šīm sievietēm. Paldies! Danke vielmals, Frau Kollegin Wertmann. Vēl paldies, Vērtmanis kundze. Priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi! Eiropai, ņemot vērā ļoti zemos dzimstības rādītājus un pašreizēju dzīves stilu, eh, iedzīvotāji arvien noveco. Eh, iedzīvotāji, kuriem jau ir 65 gadi, tiek uzskatīti par veciem cilvēkiem. Ir jāatcerās, ka vairākums no šiem cilvēkiem ir sievietes. Eh, sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši, bet uh, Eh, tās arī vairāk cieši no dažādām slimībām. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt vajadzīgās informācijas stratēģijas, jo neaktīvas vecumdienas eh, maksā ne tikai veselību šai sievietei, bet tas rada arī ļoti lielus izdevumus medicīnā un arī sociālajā jomā. Paldies! Jezeverskas kundzei vārds. Dziękuję, panie przewodniczący Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi labi zinām, ka e, sievietes dzīvo ilgāk, taču e, ne visi zina, ka pēc pensijas vecuma iestāšanās sievietēm ir sliktāks veselības stāvoklis, un pēc 65 gadu vecuma sievietes ir uzņēmīgākas pret dažādām e, vecuma izraisītām saslimšanām. Uh, Mēs to eh, pašlaik īpaši asi sajūtam laikā, kad eh, tiek pacelts pensionēšanās vecums, nedomājot par attiecīgu aprūpu vecāku gadagājumu cilvēkiem. E, tas būtu mūsu pienākums palīdzēt cilvēkiem sagatavoties vecumdienām un prevencija ir tā, kas var uzlabot gan fizisko, gan garīgo veselību. Uh, Un šie pasākumi īpaši jākoncentrē uz sievietēm, jo uh, ekonomika diskriminē sievietes, sievietēm mazāk maksā, un uh, tās ir vairāk pakļautas vecuma izraicītām saslimšanām. Es vēlētos apsveikt referenti par lielisko ziņojumu. Lielas paldies! Lielas paldies Mikolašika kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Komisār, uh, treba pridāvāt. Komisār kungs. Sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši, taču mūsu pienākums ir nodrošināt, lai vecumdienās sievietes varētu būt pie labas veselības. Šeit nav runa tikai par labu terapiju, arī diagnostikai ir jābūt labai un arī jānodrošina izglītība, tā lai sievietes izmantotu visas iespējas. Dažās valstīs eh, dzemdēs eh, kakla vēža diagnostika ir iespējama, taču nedaudzas sievietes vēlas izmantot šos testus. Tas attiecas arī uz mamogrāfiju. Mums vajadzētu nodrošināt šīs iespējas visur Eiropā, taču tikai 20% no sievietēm šajā vecumā izmanto šādas iespējas. Patiešām žēl, jo šādā veidā mēs varētu izvairīties no daudzām eh, ļaundabīgām slimībām. Uh, Zari kundzei vārds. Terveenä ikääntymisen teemavuonna on todellakin tarpeellista. Tēmēts eh, veselība vecumdienās ir ļoti svarīgs un sabiedrībai vajadzētu pievērst eh, šim tematam ļoti īpašu uzmanību. Mēs dzīvojam arvien ilgāk, taču eh, slimību profilakse ekonomiski iemeslu dēļ kļūst arvien sarežģītāka. Ienākumu līmenis sievietēm bieži vien ir ļoti zems. Tas nozīmē, ka tās nevar izmantot saprātīgu veselības aprūpi. Bieži vien vecāka gadagājuma sievietes dzīvo vienas, un šos jautājumus noteikti vajadzētu apskatīt plašākā sabiedrībā sieviešu novecošanās un ar to saistītās slimības un arī finanšu problēmas ir ļoti būtiskas. Es vēlētos aicināt jūs mani saprast, es diemžēl nevaru vairāk dot vārdu nevienam brīvā mikrofona procedūrā, un tagad došu vārdu pirmoreiz šajā plenārsēdē komisāram Tonio Borgam. Vēlreiz sirsnīgi jūs sveicu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšādātāji! Daži vārdi itāļu valodā Anģelīli kundzei. Es vēlētos pateikties referentei par viņas visaptvarošo ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka tas būs ļoti labs ieguldījums mūsu pūliņos uzlabot Eiropas pilsoņu veselību, jo īpaši sieviešu veselību. Vispirms es vēlētos teikt, ka pilnībā piekrītu jūsu ziņojumā paustajām bažām. Šajā ziņojumā ir runāts par tematiem, kur mums vajadzētu uh, strādāt daudz vairāk. Ziņojumā priekšsēdētāja kungs ir norādīts, ka ir tādas slimības, kas attiecas galvenokārt uz sievietēm, piemēram, osteoporoze. Uh, Tāpat arī uh, ir jāatcerās, ka Alzheimer slimība un depresija arī ir slimības, no kurām pārsvarā cieši sievietes. Tāpat arī ir tādas uh, slimības, no kurām sievietes tagad saslimst eh, vairāk, piemēram, uh, plauša vēzis un kardiovaskulārās saslimšanas. Esmu apņēmies darīt visu iespējamo, lai vērstos pret šādām problēmām. Ir jāatcerās, ka uh, Uh, veselībai nevajadzētu ciest no atšķirībām dzimumu līdztiesībā. Komisija cenšas iesaistīties šo jautājumu risināšanā, proti uh, sabiedrības novecošanās, uh, hroniskas slimības un tā tālāk. Novecošanās ir ļoti svarīga problēma veselības nozarē, kā jau tika minēts, Eiropieši dzīvo ilgāk. Apmēram 20 5% no sievietes dzīves tiek pavadīta kaujoties ar slimībām. Ja mēs eh, strādāsim šajā jomā, tad mums vajadzētu nodrošināt, lai sievietes necieš no hroniskām slimībām tik ilgi. Nevajadzētu uzskatīt, ka hroniskas saslimšanas ir eh, novecošanās sekas, no kā nevar izvairīties var veikt ļoti daudzus pasākumus, lai novērstu vai palēninātu hronisku saslimšanu sākumu. Protams, ne visas slimības var novērst, taču dalībvalstis un Eiropa var darīt eh, ļoti daudz, lai izglītot iedzīvotājus, lai tie nodrošinātu sev veselīgāku dzīvi, dzīvesveidu. Uh, programmā, kas tika uzsākta 2010. gadā un turpināsies aiz 2015. gadam, eh, ir iekļautas eh, vair, vairākas darbības, kas eh, nodrošinātu iedzīvotāju izglītošanu par veselīgāku dzīvesveidu. Komisija nodrošina dažādus pasākumus, kas ir vērsti uz dzimumu līdztiesību, tāpat arī uh, nevienlīdzības novēršanu veselības jomā, jo īpaši vēlētos pieminēt hīvu un tabakas lietošanas apkarošanu. Tāpat arī mums ir jāatgādina par aktīvām vecumdienām, kas tiek uh, veicinātas ar dažādu pasākumu palīdzību. Mēs esam iesaistījuši mm, dažādas puses, kas ir sastādījuši dažādus uh, rīcības plānus, kur ir iekļautas dažādas novatoriskas darbības, mm, slimību profilaksē, tāpat arī aktīvām vecumdienām. Tāpat arī dažādu partnerību ietveros tiek veikti pasākumi, kas uh, Eh, jo īpaši attiecas uz sievietēm. Komisija strādā arī pie slimību profilakses vairākās jomās un tiek izmantotas dažādas pieejas, piemēram, eh, pārtikas platforma, diētas eh, un citu faktoru ietekme. Tāpat arī mēs pieņemam dažādas programmas cīņai pret uh, tābāku un smēķēšanu. Ja runa par smēķēšanu, tad es pilnībā piekrītu jūsu uh, bažām par to, ka sieviešu smēķētā skaits pieaug, jo īpaši smēķēšana izplatās jaunu sieviešu vidū. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībā um, mainās faktori, kas ietekmē sieviešu veselību, līdz ar to mūsu darbības un pasākumi ir jāpielāgo. Es piekrītu, ka dzīmuma faktors profilaksē un terapijai ir svarīgs, tieši tāpēc drīz sāksim strādāt pie projekta, lai vērstos pret e, dažādiem e, kardiovaskulāro saslimšanu izraisītājiem. Tieši tāpēc e, priekšsēdētāji mēs arī vēlamies uzlabot krūts un dzemdes kakla un arī resnās zārnas vēža diagnostiku. Debates ar līdz eh, par šo tēmu noslēgušās. Balsojums būs rīt 2012. Tagad pārējām pie Pāblo Arijas Eševerijā ziņojuma vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšana vārds 4 minūtes referentam. Oh, eh, Paldies, priekšsēdētāji.